Buenos días a todas y todos. Labrīt. Labrīt. Napolitāno kundze mums ir liels gods un prieks. Sveikt jūs eh, šorīt mūsu sanāksmē Eiropas parlamentā. Mēs sirsnīgi jūs sveicam. Šī ir īpaša ārkārtas sanāksme eh, Libe eh, komitejai. Tā ir komiteja, kas ir atbildīga par pilsoniskām brīvībām, iekšlietām un uh, tieslietām. Un uh, tāpat šajā sanāksmē piedalās Eiropas Savienības un ASV sadarbības delegācija, kuru vada uh, mūsu cienītais kolēģis Elmārs Broks, kurš tad arī būs līdzpriekšsēdētājs šajā kopīgajā sēdē. Mēs saprotam, ka mums ir unikāla iespēja stiprināt transatlantisko dialogu. Un uh, mums ir iespēja nodrošināt uh, daudz aktīvāku parlamentu līdzdarbību. Uh, Lisabonas līgums beidzot ir apstiprināts, tas stāsies spēkā 1. decembrī, un tas nozīmē, ka šīs parlaments būs daudz spēcīgāks kā jebkad iepriekš. Uh, šis parlaments varēs arvien vairāk iesaistīties parlamentārās diplomātijas darbā. Un tāpat laikā mēs strādāsim arī pie dažādiem likumdošanas jautājumiem, pie kuriem mēs nevarējām līdz šim līdzdarboties, kas bija starpvaldību kompetencē trešajā pīlārā. Un tieši tāpēc Tagad, kā es teicu, mums būs daudz lielāka teikšana tādos jautājumos kā pilsoņtiesības, cilvēktiesības, pašvērumu meklēšana un citos. Tāpat arī sadarbība tieslietās, gan uh, kriminālās, gan civilās lietās, tāpat cīņa pret uh, organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu, uh, cilvēku tirzniecību un, protams, arī cīņa pret jebkādām terorismu formām. Šie draudi ir reāli, un mēs esam apņēmības pilni sadarboties. Tā ka mums tik tiešām ir liels prieks, ka parlaments ir šajā jaunajā situācijā apstākļos un ka mēs varam sveikt ASV pārstāvis Obamas kunga administrācija, nu pat ir nostrādājis vienu gadu. Un uh, Šis darbs ir bijis ārkārtīgi svarīgs arī uh, iekšējās drošības departamentam, kuru vada uh, šī departamenta sekretariāta Napolitāno kundze. Eiropas parlamenta delegācija nesen bija uh, Amerikas Savienotajās valstīs. Nu. Parakstījām ļoti svarīgu nolīgumu pakotni un it īpaši uh, eh, divpusēja nolīguma starp uh, Eiropas Savienību un ASV par savstarpēju uh, tiesisko palīdzību un tāpat arī līgums par recently... izdošanu. Madridē notiek ļoti svarīga, nu pat notiek ļoti svarīga konference par datu aizsardzību. Tās mērķis bija nodrošināt līdzsvaru starp brīvību, privāto tiesību ievērošanu un drošību, kas mums visiem ir ļoti svarīga prioritāte šeit Eiropas parlamentā. Daudz no šiem jautājumiem eh, šobrīd tiek pārunāti Lība komitejā. Īpašs jautājums ir eh, pasažieru datu reģistrs un SWIFT. Tie šeit ir daudz pārunāti un joprojām tiek pārunāti. This is a very active committee. Tā tad uh, eh, Napolitāno kundze droši vien zina, ka šī ir ļoti aktīva komiteja, un šis mums ir ļoti svarīgs gadījums. Un uh, mūsu viesi arī ir gatavi iesaistīties aktīvā dialogā, sākot ar šodienu. Un šī, es domāju, būs ārkārtīgi laba iespēja mums parādīt, ka mēs esam gatavi sadarboties, balstoties uz savstarpēju uzticību, cieņu, apņēmību un, protams, šai sadarbībai jābūt apusējai. Sekretārs kundze Napolitāno, mums ir liels prieks jūs redzēt un vārdu tagad dodu jums. Sirsnīgi pateicos par Eh, šo iespēju šodien piedalīties jūsu ārkārtas sēdē. Es ļoti augstu vērtēju eh, to, ka esat paredzējuši iespēju uzturēt, uzsākt šādu dialogu. Mēs no admi Obamas administrācijas puses eh, šai sadarbībai pieejam ar tādu nostāju, ka mums ir kopīgas vērtības privātuma un drošības jautājumi mums ir ļoti svarīgi, un mēs eh, ceram, ka mums būs auglīga sadarbība panākot eh, vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV par to, kā mēs kopīgi varētu datus izmantot un nodrošināt to drošību. Ceram, ka mums izdosies sadarboties tīpaši eh, cīņā pret noziedzību, terorismu. Šīm parādībām, kā mēs zinām, diemžēl nav nekādu nacionālo robežu un valstu robežu, un Eh, pastāv tomēr draudu vide, kas ir nemainīga, bet mums visiem vajadzētu strādāt kopā, lai mazinātu šo risku un lai nekāda draudi tomēr nerealizētos. Es šai sadarbībai pieeju ar uh, savstarpējas sapratnes un cieņas uh, nostāju. Es zinu, ka mums ir dažādas vēstures, dažādas kultūras, mums ir dažādas uh, juridiskās tradīcijas, bet mums tomēr ir vienota mērķi. Un eh, tas, kā mēs šos mērķus sasniegsim, tas būs pārbaudījums un pierādījums mūsu spējai sadarboties. Es ar lielu prieku piedalos šīs dienas sanāksmē, un es domāju, ka tā ir iespēja dialogam, un es eh, labprāt atbildēšu uz jautājumiem par eh, tām jomām, kurās notiks mūsu sadarbība. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju un par šo sēdi. So, right. Un tā tad ķersimies pie darba. Ir jau daži runātāji pieteikušies uzdot jautājumus. Karls Koeljo kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas puses gribētu sirsnīgi sveikt sekretāru Napolitāno kundzi. Eh, tas tik tiešām ir liels prieks un eh, privilēģija tikties ar jums šodien, uzklausīt jūs teikto, un domāju, ka arī jums ir ļoti svarīgi uzklausīt mūs, jo dialogs noteikti ir jāveido divpusējs. Eh, gribu būt atklāts un godīgs. Mūsu cerības ir ārkārtīgi augstas attiecībā uz jūsu administrāciju runājot par attiecībām starp ASV un Eiropu. Šīs attiecības varbūt nav bijušas eh, pašā labākajā kvalitatīvajā pakāpē iepriekšējās Buša administrācijas laikā, par to jau mēs eh, šeit esam runājuši. Mums ir uh, SWIFT lieta, tāpat arī pasažieru datu reģistra jautājums. Eiropa tik it kā sadalīta jaunajā un vecajā Eiropā. Mēs varbūt labi atceramies Ramsfeldu kungu teikto šajā sakarībā. Uh, šī diferenciācija starp uh, Eiropas valstīm, um, piešķirot uh, vīzas uh, šo valstu pilsoņu iespējai uzturēties ASV, tāpat arī centrālās izlūk pārvaldes darbība attiecīgos notikumos un izmeklēšanas komiteja, ko mēs izveidojam, tāpat arī Guantanamo līča jautājums. Eiropas Savienība arī ir aicinājusi slēgt Guantanamo līča nometni, un mums ir liels prieks, ka prezidenta kungs pieņēma šādu lēmumu. Vēl gribu teikt vienu lietu, kas mums ir ļoti svarīga. Ir svarīgi, lai ASV atkal kļūtu par uh, valsti, kas uh, respektē tiesiskumu, kas ir morāls paraugs, kas pati ne, nepārkāpi likumu uh, ar uh, tādu atrunu, ka tā cīnās pret terorismu. Mums ir kopīgas uh, vērtības, Napolitāno kundze. Un mēs visi ticam tiesiskumam, cilvēku tiesību ievērošanai, mēs e, ticam starptautiskajām tiesību normām. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, piekļuve dokumentiem, tātad šis caurskatāmības jautājums. Agrāk, tad, kad notika sarunas starp uh, Eiropas Savienību un ASV, uh, e, Eiropa padome neļāva parlamentam piekļūt šiem dokumentiem ar tādu atrunu, ka tas netiek pieļauts, jo tā ir ASV varas iestāžu vēlme un nostāja. Es ceru, ka Obamas administrācija nedarbosies tādā pašā veidā, kā Buša administrācija savulaikus. Lūdzu, neliedziet mums pieeju oficiāliem dokumentiem, kas tiek iesniegt padomē. Un tad uh, Nākamais jautājums par nolīgumu parakstīšanu Vašingtonā. Es uztveru to kā lielu soli uz priekšu, un tāpēc jūs, sekretārs kundze, varbūt varētu mums pastāstīt, kādā veidā mēs varētu palīdzēt jums stiprināt saiknes starp ASV un Eiropu un kā mēs varētu strādāt pie praktiskās šo nolīgumu ieviešanas. Paldies! Jāsaka, ļoti daudz deputāti ieteikušies, kas gribētu uzdot jautājumus, tāpēc lūdzu pieturieties pie laika limita divas minūtes, tā tad neilgāk lūdzu izteikties, lai mēs varētu visiem dot iespēju. Diez Demers kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties jums, sekretārs kundze, par to, ka bijāt ar mieru piedalīties mūsu kopējā sanāksmē šeit Eiropas parlamentā. Es ļoti gribētu paust atbalstu mūsu priekšstādātāju teiktajam. Es pilnībā piekrītu tai nostājai, ko viņš pauda. Ja mēs raugamies uz austrumiem, if, ja jūs raugaties uz austrumiem un mēs uz rietumiem, tad mēs redzam, ka mēs uh, esam vienā vietā. Tā ir tāda kā metafora, bet es domāju, ka tas atspoguļo realitāti, un tāpēc mums ir jārod kopīga nostāja, lai mums būtu vienota uh, sapratne abās okeāna pusēs. Man ir vairāk jautājumu. Es zinu, ka viens varbūt nav tieši jūsu kompetences spējā, bet tas man ļoti satrauc, un tas ir. Ja eh, ir konkrēts likums, ko, kas. Uh, tātad tā sauktais desmit dolāru likums, kas ir pieņemts. Tātad desmit dolāri, kas jāmaksā visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas apmeklē ASV. Es domāju, ka šī divpusējā attieksme būtu jāpiemēro, jo ir miljoniem ASV pilsoņi, kas ierodas Eiropas Savienības teritorijā katru gadu. Ko jūs domājat par to? Un otrs jautājums uz tādas pozitīvākas nots par imigrāciju. Jūs tradicionāli esat bijusi valsts, kas uzņem uh, imigrantus, tāpat arī Eiropa. Jūs esat pauduši interesi par to, kāda ir kopienas uh, likumdošana. Varbūt mēs varētu veidot kādu sadarbības ietvaru un arī pieredzes apmaiņu tādos jautājumos, kā a, uh, migrācijas plūsma pārvaldība, patvērumu piešķiršana, integrācija um, un, un robežu kontroli. Mans uh, draugs Karlo pavisam īsi arī pieskārās vīzu jautājumam, bet uh, kāpēc jūs vedat sarunas un neatdzīstat Eiropas Savienības kā tādas vīzu politiku? Jūs vedat sarunas atsevišķi ar katru valsti un jūs sodat, uh, zināmā mērā, tādas valsts kā Polija un Bulgārija. Un, uh, jūs atsakat apmēram 17 līdz 20 procentiem vīzu pieprasījumu, bet vēlreiz paldies, ka esat klāt un ka esat gatavi atbildēt jautājumiem. Kirkov kungs, jā. Paldies priekšsēdētāja kungs, godātā sekretārs kungs. Es domāju, ka mums ir nedaudz kopīgi, jo es savulaika apvienotie karalistē biju imigrācijas ministrs. Mans dēls. Uh, šo, šobrīd dzīvo Piorijā, Fīniksas universitātē, strādā par uh, zinātnieku un pētnieku, un tādēļ es bieži braucu uz jūsu skaisto Arizonas štatu viņu apciemot. Man ir divi konkrēti jautājumi, ko gribētu jums uzdot. Protams, jūs galvenokārt atbildat par kontrolas jautājumiem, par drošību, kāda ir ASV pilsoņiem. Taču man šķiet, ka ir kāda problēma, kas uh, skar mūs visus, kas kaut kādā veidā risina pretterorismu jautājumus. Problēma ir tāda. Ir ļoti viegli izveidot tādu situāciju, kad atsevišķas reliģiskās grupas varbūt saskarsies ar problēmām Gan Eiropā, gan ASV šīs eh, grupas jūtas tā, ka viņas ir kolektīvais aizdomās turētais. Tikai tādēļ vien, ka ekstrēmistiski vai radikāli šo grupu pārstāvi ir rīkojušies aizdomīgi. Tā ir jūtas, piemēram, musulmaņi. Eiropas Savienībā lielākā daļa no viņiem ir ļoti paklausīgi, labi pilsoņi, taču, diemžēl, viņiem ir jāmaksā augsta cena par šiem te radikāļiem, kas tic džihādam. Ārkārtīgi plašs jautājums, kā mēs varētu efektīvi apmainīties ar informāciju starp ASV un Eiropas Savienību, tādā veidā, lai neradu, neradītu aizspriedums pret ļoti lielu sabiedrības daļu. Kā mēs varētu tikt galā ar šo problēmu? Kā jūs ASV varētu ar lielāku atlasi izturēties pret šiem te cilvēkiem, tad īpat laikā apkarojot arī terorismu? Paldies, Latvords kundze! Paldies, priekšsādātāji! pievienojos visiem kolēģiem, kas sveica sekretāru ar ierašanos šeit Eiropas parlamentā. Es ļoti priecājos par to, ka jūs esat šeit. Es ļoti augstu vērtēju transatlantiskos drošības jautājumus un mūsu attiecības šajā jomā. Taču tāpat kā citi, es vēlētos, lai drošība iet roku rokā ar taisnīgumu un tiesiskumu. Šis parlaments ļoti bieži par to diskutē. Man ir konkrēts jautājums par par ierašanos ASV un izbraukšanu no tās. Par izbraukšanas komponentu es saprotu, ka drīz vien stāsies spēkā jauna izbraukšanas schēma. Es zinu, ka jūs diskutējat par to, vai tas ir finansiāli iespējams. Ja nu gadījumā šī izbraukšanas schēma tomēr netiktu ieviesta, Es ceru, ka jūs mūs iepazīstināsiet ar saviem secinājumiem šīs schēmas izstrādes gaitā. Eiropas komisija varbūt nākamgad domās par iebraukšanas un izbraukšanas schēmas ieviešanu. Mēs tādēļ ar ļoti lielu interesi sekojam visām debatēm ASV, un es ceru, ka mēs varēsim izpētīt arī jūsu secinājumus, kas būs radušies šīs darbības rezultātā. Otrs jautājums. Tās vairāk attiec uz tiesiskumu tēmu. Jāsaka, ka es ļoti labi nepārzinu šos jautājumus, taču un gribētu uzdot jautājumu par likumdošanu, eh, kas ir saistīta ar bezvīzu režīmu eh, šajā te iebraukšanas izbraukšanas schēmā. Šobrīd ir piecas valstis, kurām nav vajadzīgas vīzas e, iebraukšanai ASV. Kas notiks, ja stāsies spēkā šī iebraukšanas izbraukšanas schēma un kā tieši tā saistās ar šo te bezvīzu režīmu? Kāda ir kongresa nostāja šajā jautājumā? Paldies! Un pirmajā raundā pēdējo jautājumu uzdos Romero Lopes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es gribētu sveikt Napolitāno kundzi ar ierašanos Eiropas parlamentā. Mans jautājums ir eh, līdzīgs tam, ko uzdeva Kerkop kungs par to pašu tēmu. Startautiskais terorisms kā fenomens ir būtiski mainījis mūsu parasto darbības veidu. Agrāk teroristiski uzbrukumi bija ļoti reti, tie bija tādi kā izņēmums, bet tagad situācija ir mainīsies. Piemēram, uzbrukums dviņu torņiem pilnībā mainīja to veidu, kā rīkojas ASV. Problēmas rodas tad, ja mēs pieķeramies pie preventīviem vai profilaktiskiem pasākumiem, kā piemēram preventīvs karš tas var dot garantijas, taču var radīt arī problēmas. Un par šīm problemātiskajiem aspektiem arī mēs gribētu vairāk diskutēt. Šeit eh, es nerunāju tikai par SWIFT, par ko esam parlamentā nevienreiz vien debatējuši, bet arī par plašāku jautājumu loku, kas saistās ar datu aizsardzību. Es personiski domāju, ja nav ļoti skaidri definēta mērķi, tad pieņemtie pasākumi var būt neproporcionāli lieli, un līdz ar to viņi arī nesasniedz izvirzīto mērķi. Piemēram, profilēšana, dažādu sabiedrības grupu profilēšana var dot konkrētas garantijas vai zināmas garantijas, taču šī pieeja nevienmēr ir tik efektīva, kā mēs to vēlētos vai kā mēs sākotnēji solām. Spānijā Mums ir zinām pieredze ar cīņu pret terorismu. Un no šīs pieredzes es varu skaidri pateikt, ka terorismu var apkarot tādā pat laikā, dodot garantijas un aizsargājot pamattiesības. Preventīvu pasākumu var tikt veikti, bet viņi nedrīkst būt neproporcionāli lieli jo tad tas var radīt liedas, liels bāžas. Mēs gribētu, lai nākotnē būtu vairāk informācijas par šiem jautājumiem. Paldies par jautājumiem, un tagad uh, Napolitāno kundze atbildēs uz šiem pirmā raunda jautājumiem. Lūdzu. Paldies visiem! Šie jautājumi ļoti pārdomāti. Paldies par to. Sākšu ar to, ka es pastāstīšu, ka turpināšu tos, to pamatu, ko jau es teicu vai ievadrunā. Mēs uzskatām, ka drošība un pamatiesības iet roku rokā. Mēs saprotam, ka ir dažas atšķirības pieejās, taču tās mēs varam, par tām mēs varam runāt. Jūs jautājāt par piekļuvi oficiāliem dokumentiem un caurskatāmību. Obamas administrācija uzskata, ka caurskatāmība ir centrālā vērtība un prioritāte. Es ceru, ja agrāk ir bijušas kādas problēmas ar pieeju oficiāliem dokumentiem Eiropas parlamentam, tad ceru, ka nākotnē tas tā vairs nebūs. To var mainīt. Pagājušo nedēļu mēs mēģinājām turpināt, stiprināt savu sadarbību, no principiem pārgājām pie nolīgumiem, kurus parakstījām. Es augstu vērtēju arī jūs turpmākos ieteikums par to, kā varētu turpināties šī sadarbība. No savas puses var teikt, ka Obamas administrācija vēlētos virzīties uz priekšu, cik vien ātri iespējams. Pēdējo gadu laikā par šiem jautājumiem ir daudz runāts, ir ļoti laba savstarpējā sapratne par to, kam būtu jānotiek tālāk šajās sadarbības jomās. Mēs gaidīsim jūsu rekomendācijas par to, kā pārējiem no 16 sadarbības principiem uz konkrētiem nolīgumiem. Tālāk likums par 10 dolāriem iebraucot ASV. Mēs to saucam par ASDA principu. Tas ir bija iekļauts Šis jautājums ir iekļauts likumprojektā, to ir jau apstiprinājušas abas, uh, abas parlamenta palātas, un es ceru, ka prezidents arī ratificēs tātad elektroniskā sistēma ceļošanas atļaušanai, ESTA sistēma. Šī sistēma. ceļotājiem, kas vēlas iebraukt ASV. Šie līdzekļi neiekļūst vispārējā ASV budžetā, tie nokļūst mūsu turisma budžetā. Tātad līdzekļi tiek izmantoti, lai, lai uzlabotu ceļošanas iespējas pa ASV. Mūsdienās valdības budžeti ir visai ierobežoti, un šis ir veids, kā palīdzēt budžetam. Tālāk par apusīgumu, vai tas būtu iespējams šajā konkrētajā jautājumā. Es domāju, ka apusīgums vienmēr ir labs princips, tā ir vērtība, ko varētu respektēt. Tik uzdot jautājumu par imigrāciju. Un tagad es runāšu ne tikai kā iekšējās drošības sekretāra, bet arī kā cilvēks, kas bija uh, Arizonas štata vadītāja, un tāpat arī es biju valsts prokurore un arī ASV prokurore. Un tādēļ man ir ļoti liela un plaša pieredze robežu pārvaldības jautājumos, arī migrācijas jautājumos un ar to saistītās problēmās. Jo Arizona ir pierobežu štats. Es domāju, ka būtu labi izveidot darba grupu paraugprakses apmaiņai. Es ļoti priecātos par to un domāju, ka tas būtu ļoti noderīgi abām pusēm. Ja jūs ierosinātu šādu veidu sadarbību, mēs ar lielu prieku piedalītos un dotu visu savu pieredzi, kāda vien tā ir. Tālāk par sabiedrības profilēšanu, jo īpaši attiecībā uz reliģisko grupu profilēšanu. Mums visiem ir likumi pret šādu pieeju un šādu diskrimināciju. Domāju, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem, ieviešot dažādus likumdošanas vai tiesību aktus, lai tomēr nenonāktu pie šīs profilēšanas praksē. Nu, piemēram, ja runājam par pasažieru datu apmaiņu, tad ir daudz un dažādu veidu kā to darīt, lai mazinātu profilēšanas iespējamību. Mēs uh, lielāko uzmanību pievēršam tiem pasažieriem, par kuriem mums ir kāda īpaša informācija. Piemēram, informācija, kas liecina par to, ka viņi agrāk ir bijuši saistīti ar kādām noziedzīgām vai teroristiskām organizācijām. Domāju, ir svarīgi ne tikai paši dati, bet arī tehnoloģija, kas tiek izmantot, lai apstrādātu šos datus algoritmu un tā tālāk. Tālāk es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs visi uzrunātu dažādās kopienas, it īpaši tās, kuras sevi uzskata par marginalizētām vai tādām kā aizdomās turamām džihāda dēļ. ASV iekšējās drošības departamentā ir pilsoņu tiesību direktorāts, kura galvenais uzdevums ir ne tikai izvairīties no profilēšanas, bet arī uzrunāt, veidot saiknes ar dažādām ASV dzīvojošām kopienām. Tālāk par ASV iebraukšanas un izbraukšanas jauno schēmu vai izbraukšanas komponentu Tas šobrīd tik tiešām tiek pārskatīts. Lēmuma projekts ir nonācis uz mana darba galda. Un mēs domājam panākt lēmumu šajā jautājumā līdz šī gada beigām. Varbūt jūs nezināt, bet likumdošana par bezvīzu režīmu ir saistīta ar šo izbraukšanas programmu. Šie jautājumi ir cieši saistīti, un mēs tuvāko mēnešu laikā jūs informēsim ļoti skaidri par tiem. Tagad mazliet par bezvīzu režīmu un par cilvēkiem, kam nevajag vīzi iebraukšanai ASV. Jūs esat parlamenta deputāti, un tādēļ es domāju, ka varu ar jums būt atklāta un teikt, ka atteikšanās no vīzas ir ļoti svarīgs pasākums mūsu attiecībās vai jebkuru divu valstu attiecībās, un tomēr ASV kongresā ir lieti liela daļa kongresmeņu, kas neatzīst šo pieeju. Viņi uzskata, ka tā ir liela plaisa ASV drošības sistēmā, ka kādam nevajag vīzu, lai iebrauktu ASV, un tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem runājot par šiem jautājumiem jo vienmēr pastāv iespēja, ka visa programma tiks apšaubīta um, mūsu likum, likumdevēju vidū. Es domāju, jūs kā deputāti sapratīsiet, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem pieprasot kaut ko. Romero Lopezes kundze uzdevu jautājumu par neproporcionālas atbildes sniegšanu uz terorisma izaicinājumiem. Es domāju, ka mums ir milzīga atbildība rast līdzsvarot pieeju. Drošību nedrīkst pirkt par brīvības cēnu. Prezidents Obama savulaik ļoti skaidri izteicās par to inaugurācijas runā, kad viņš stājās amatā. Viņš teica, ka mēs nevēlamies panākt drošību, maksājot par to ar tām vērtībām, uz kurām balstās ASV un uz kurām balstās arī tās valstis, kas ir pārstāvētas šajā parlamentā. Lai panāktu līdzsvarotu pieeju, ir nepieciešama objektīva situācijas izvērtēšana Tāpat arī nepieciešama komunikācija, kādā mēs iesaistamies, ir skaidri jānosaka, kāda ir nākotnes perspektīva. Ir jārīkojas ar skaidru prātu, apstrādājot informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Tie ir tie pamatprincipi, kurus mēs mēģinam panākt e, iekšējās drošības departamentā. Paldies! Paldies, Napolitāno kundze, un tagad dosim vārdu deputātiem. Gribētu vēlreiz atgādināt, ka ir divas minūtes katram jautājumam, ne vairāk. Broka kungs uzsāk šo otro jautājumu raundu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pat eh, varēšu uzdot jautājumu mazāk nekā divās minūtēs, jo ir pieteikušies desmit runātāji, un es domāju, varbūt, ka kolēģi uh, visi vēlēsies izteikties, tādēļ būšu godīgs pret pārējiem, jo uh, tas būtu tikai godīgi. Un man ir tādas īsas piezīmes un īsi jautājumi. Un eh, tagad tu jautājumu uzdos eh, Enī Plasērt kundze. Paldies, eh, paldies Napoletēno kundzei par ierašanos mūsu komitejā. Es arī izteikšos lakoniski un patiešām īsi runājot par desmit dolāru likumu. Es patiešām augstu vērtēju jūsu paustos komentārus, un es saprotu, ka tagadējai administrācijai ir citas prioritātes, piemēram, arī veselības aprūpas jautājumi, bet tāpat mēs vēlētos zināt, eh, kā, piemēram, Amerika varētu piestrādāt pie tā, lai veicinātu turismu un ceļošanu uz savu valsti, jo situācija ir visai neveikla. Uh, Un es patiešām ceru, ka ASV administrācija ieguldīs daudz darba, lai šo jautājumu risinātu, jo es domāju, ka 10 dolāri tā jau nav tā summa, ar ko tas aprobežosies, varbūt tas varētu pieaugt līdz 20-50 dolāriem, un tad situācija būs visai neveiksmīga. Un uh, atgriezīšos pie Baronas Latfordas uzdotajiem jautājumiem par iebraukšanu un izbraukšanu ASV, kā arī bezvīzu režīmu. Es domāju, jāpadomā par labāku saziņu, un uh, mēs runājam arī par to, ka bezvīzu režīmu režīms nākotnē varētu aptvert vairāk valstu. Un, protams, tas ir ļoti cieši saistīts arī ar izbraukšanas komponentu es eh, ļoti labprāt uzzinātu kādu detalizētāku informāciju, kāds progress eh, ir paredzēts nākamo nedēļu laikā. Un es, protams, esmu pārliecināta, ka man kolēģi Sofija Intfelda runās par eh, pasažieru datu reģistriem, bet es vēlējos pavaicāt, Um, we have um, the Lisbon Treaty coming. Varētu pārskatīt uh, šo likumdošanas aktu. Mums uh, drīz stāsies spēkā uh, Lisabonas līgums. Un... Vai jūs varētu pārskatīt šos noteikumus drīzumā, jo, protams, Lisabonas līgums stāšanās spēkā daudz ko mainīs. Paldies! Nākamais runātais lūdzu. Labdien! Uh, Protams, mēs priecājamies, ka Napolitāno nu kundze ir ieradusies pie mums, un mēs varam konstatēt eh, to, ka Obamas kungs ir eh, uztvērs cīņu pret terorismu pietiekam nopietni, un to viņš liek vienā svarā kausā ar eh, pilsoņu brīvību un tiesību aizsardzību. Uh, Tad, kad mēs sarunājamies ar, ar darbiniekiem, arī ar jūsu kolēģiem no iekšējās drošības departamenta, bet tāpat arī ar kongresmeņiem, mēs esam secinājuši, ka tie pasākumi, kas ir piedāvāti, ir vēl asāki un stingrāki nekā iepriekšējās administrācijas laikā. Mums eh, tas nozīmē tādu dualitāti, varbūt neviennozīmīgumu, ko mēs nevaram pieļaut kā Eiropas parlaments. Tādēļ es vēlētos jūs precizējumu. Tas attiec gan uz bezvīzu režīmu, gan uz noteikumu pastiprināšanu, uz desmit dolāru likumu par sarunu vēršanu SWIFT kontekstā. Uh, jo mums ļoti bieži ir jāpastāv uz Eiropas Savienības vērtību ievērošanu, ir Eiropas Savienības datu aizsardzības likumu, un, protams, mēs vēlamies, lai neciestu Eiropas pilsoņu tiesības, ņemot vērā noslēgtos nolīgumus ar ASV. Es vēlējos no Napolitāno kundzes kādu precizējumu šajā kontekstā. Paldies! Sekretāri uh, uh, Napolitāno kundze. Laipni lūdzu jūs mūsu komitejā. Vēlējos pavaicāt, kā jūs vērtējat to, ka Eiropas Savienības valdības eh, sadarbojas ar eh, Obamas kungu, runājot par Guantanamo līču bāzes slēgšanu. Jūs teicāt, ka caurskatāmība Obamas administrācijai ir viens no prioritārajiem jautājumiem. Kādēļ tad uh, tie. Uh, Eh, cietumi, slepenie cietumi, par kuriem tika konstatēts jau Buša administrācijas laikā, vēl joprojām nav atklāta to atrašanās vieta, to joprojām ir noslēpumā tīti. Un uh, ja jūs atklāt šo informāciju, tad zināmā mērā būšu administrācijai, iepriekšējai administrācijai vajadzētu uzņemties atbildību par šo cilvēku neatļautu aizturēšanu, jo tā pat tiešām bija neatļauta operācija un bieži vien arī Eiropas valdībām tik norādīts, kas viņiem jādara. Šis ir izšķirošs jautājums nevien tādēļ, ka tas attiec uz cilvēku tiesībām, bet arī uh, uz to, kā mēs risināsim terorismu draudus, kā mēs pret tiem vērzīsimies. Un, protams, eh, bieži vien tas rada tikai augsni atriebībai un eh, tādām nevajadzīgām alkām. Paldies! Uh. Paldies, paldies, ministras kundze, ka jūs ieradāties mūsu komitejā. Es domāju, tas ir patiešām ļoti nozīmīgi. Un mums, protams, ir jārunā par tiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas Savienībai. Mēs ārkārtīgi daudz cerību lolojam. Uh, mēs vēlamies saprast, ko vēlas paveikt Obamas administrācija. Mēs zinām, ka viņi daudz uzmanības pievērš uh, tiesisks valsts principiem un brīvībai. Protams, pēc 11. septembra pasauli ir mainījusies un ļoti daudzi cilvēki cilvēki cieš eh, bailes, bieži vien to izmanto arī eh, cilvēks mēģinot iebiedēt dažādas noziedzīgas grupas, un, protams, valdībām tas ir jāņem vērā, veidojot savu drošības politiku. Varbūt, ka varētu veikt neatkarīgu izvērtējumu, un mēs kopīgi ar ASV, kā Eiropas Savienība, varētu parūpēties par to, eh, lai Eh, nebūtu mm, pazeminātas šīs latiņas, ievērojot cilvēku tiesības un ievērojot datu aizsardzību. Nē, tieši otrādi šis līmenis ir jāpaukstina. Uh, Un nevajadzētu varbūt, eh, vajadzētu varbūt atgriezties pie spēcīgām cilvēktiesībām, pie spēcīgas eh, mūsu pilsoņu brīvību eh, aizsardzības. Mēs nevaram pāraudzīt visus pilsoņus, mēģināt veikt tādu kā visas valsts uzraudzību. Cilvēku brīvības ir noteikti jārespektē, un tāpat ir arī jāizvērtē esošie pasākumi, un tie pasākumi, kas nav pietiekami efektīvi, ir jāatceļ. Domāju, ka tas ļoti cieši sasaucas ar abu kopienu pamatvērtībām, proti pamatiesībām, cilvēku vispārējām brīvībām, un noteikti šie principi ir jāievēro. Jūs, protams, varat rēķināties ar mūsu visu atbalstu, un es ceru, ka kongresā ir tādas pašas nostādnes. Dārgie kolēģi, saka Brokkungs, lūdzu, esiet lakoniskāk, Tavaras kungs, lūdzu. Bom dia, senhora secretária, muito obrigado. Paldies. Labrīt, eh, sekretārs kundze. Tieši pirms gada es eh, devos uz Čikāgu, un es joprojām nevaru aizmirst, ko es pieredzēju tur. Mani pārsteidz tas, ka Obamas kungs tika ievēlēts par jauno prezidentu. Un pirms demokrāti zināja, ka viņš uh, tiks ievēlēts par kandidātu, es vēlējos doties uz Čikāgu un redzēt uz vietas, pats savām acīm pārliecināties, kas tur notiek. Un es pats esmu no kreisā politiķu spārna Eiropas Savienībā. Mēs bijām ārkārtīgi nobežījušies par to, kas notiek ASV, un ļoti daudz eiropiešu bija noskaņoti pret Amerikas Savienotajām valstīm. Un tagad, kas notiek? Uh, Eh, man šķiet, ka mēs eh, lolējam daudz cerību attiecībā uz Amerikas Savienotajām valstīm, uz jauno administrāciju, un ja šīs cerības tiks attaisnotas, mēs situāciju noteikti ļoti labi varēsim uzlabot. Bet eh, tagad daži jautājumi, konkrēti jautājumi. Pirmais par Guantanamo līča bāzi. Es nezinu, vai Amerikas administrācija un abu kontinentu līderi bija informēti par to, ka uh, bāzes slēgšana 22. janvārī uh, varētu varbūt uh, uzlabot tās siltās jūtas, ko Eiropas Savienības pilsoņi jūt pret Obamu. Un mana valsts darīja visu, kas bija tās iespējās, lai varētu nodrošināt Guantanamo līdz bāzes slēgšanu. Es domāju, 22. janvārs varētu kļūt par simbolisku datumu un nevajadzētu šo iespēju palaist vējā. Otrām kārtām. Uh, kāds Eiropas Savienības deputāts uh, lidoja uz Meksiku, bet uh, šī lidmašīna tika novirzīta no maršruta, jo uh, avio kompānija bija ASV uh, avio kompānija melnajā sarakstā. Kādēļ uh, tas tur tika ievietots? Un, piemēram, ja uh, cilvēki no trešām valstīm, no citām valstīm dodas uz ASV, kā tas ietekmē? Paldies, Ždanoks kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es sēžu šeit. Es arī vēlējos eh, sveikt Napolitāno kundzi mūsu vidū. Es esmu pārstāve no jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm, pirmā, kas izsakās tieši tagad. Vēlējos parunāt uh, par uh, tādu uh, neproporcionalitāti vai nevienlīdzību starp eh, dalību valstīm, runājot par bezvīzu režīmu. Es pati nāku no Latvijas, eh, tagad mēs varam baudīt bezvīzu eh, režīmu priekšrocības, bet Napolitāno kundze, vai jums nešķiet, ka nākotnē Eiropas Savienība un ASV varētu noslēgt līgumu par bezvīzu režīmu, ņemot vērā Eiropas Savienību kā vienotu veselu, nevis tikai dažas atsevišķas valsts paņemot. Paldies. Infeld. Infelds kundze, lūdzu. Yes, thank you, chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Priekšsādātāja kungs, es esmu ļoti priecīga redzēt Napolitāno kundzi mūsu vidū. Es augstu vērtēju to, ka jūs ieradāties Eiropas parlamentā. Uh, Es patiešām esmu gandarīta par to, ka varam uzdot jūs jautājumus, un mēs esam, e, protams, novērojuši ļoti labas attīstības tendences, ņemot vērā jaunās administrācijas darbību ASV, bet, protams, e, pastāv arī bāžas, un man kolēģi tās pietiekam daļrunīgi pauda. Uh, Pirmām kārtām vēlējos pavaicāt par pasažieru datu reģistra nolīgumu. Es domāju, ka jūs esat pietiekami labi informēti par to, ka Lisabons līgums drīz stāsies spēkā, bet PNR nolīgums vēl nav stājies spēkā, tas vēl nav ratificēts un par to mums, protams, vajadzēs veist sarunas. Es vēlējos vaicāt, ko jūs varētu pateikt, kāds ir jūs redzējums par tādu kā mērķu sašaurināšanu. Ir runāts par cīņu pret terorismu, bet pasažieru dati bieži vien tiek izmantoti tādās, tādos kontekstos situācijās, kas vispār nav saistīti ar cīņu pret terorismu nekādā veidā. Uh, Tālāk eh, tika runāts par to, ka vajadzētu izvērtēt, cik efektīvi ir pretterorismu pasākumi. Albrecht kungs jau to uzveda. Mums vai, uzdev šādu jautājumu. Mums vajadzētu padomāt, cik efektīvi ir šie pasākumi, vai pat tie patiešām ir mērtiecīgi. Un gan uh, Eiropas Savienība, gan ASV. Es atvainojos, Broka kungs pārtrauc runātāju, bet viņam nav ieslēgts mikrofons. Bet man ir divas minūtes, uh, tur ir pulkstens. Jā, jā, bet. Uh, Es vēlētos pabeigt teikumu, saka Infelds kundze, kur regulāri pārtrauc Broka kungs. Es vēlējos pateikt, ka pirms 11. Eh, septembra, eh, kur tad bija problēmas sakne, nebija jau tā, ka nebija apkopot pietiekam daudz datu par pilsoņiem, bet nebija pietiekam efektīva informācijas apmaiņa. Tādēļ es vēlējos uh, vēl ko pavaicāt. Es pati eh, brīvdienās, vasaras brīvdienās biju ASV. Eh, es tur eh, patiešām ļoti labi pavadīju laiku, nestoties uz to, ka man vajadzēja samaksāt 10 dolārus un uh, atstāt savus vīrus nospiedumus. Tas nekādā veidā neietekmē man prieku. Jā, bet jūs tagad e, norunājāt 2 minūtes un 18 sekundes, saka priekšstādātāja kungs, un mums ir jābeidz šī sanāksme 12.30 precīzi. Man ir bail, ka nu tā no kundzei tādā veidā nepietiks laika atbildēm. Tādēļ kolēģiem nevajadzētu pārāk ilgi ievilkt uh, savus jautājumus Sinklēra kungs. Uh, sekretārs kundze, es uh, vēlējos jūs sveikt Eiropas parlamentā. Uh, Un es ceru, ka e, jums e, ASV kongresā ir daudz lielākas izteikšanās brīvības nekā šeit. Es vēlējos pateikt. As you've obviously know that Lisbon will, will come into being. Es, uh, Eh, jums eh, vēlējos pajautāt, kas notiks nākotnē. Eh, Lisabons līgums stāsies spēkā 1. decembrī, un vai jūs varētu garantēt to, ka valstis visas tiks atzīts, ka pret tām attieksies vienlīdzīgi, un ka, piemēram, mēs dosimies uz jūsu valsti, vai mēs tiksim aplūkot kā apvienotās karalists pilsoņi vai kā Eiropas Savienības pilsoņi, un e, vīzu pieteikumi. Ir ļoti grūti tos aizpildīt Londonā. Cilvēkiem ir jāmaksā par to daudz naudas, lai viņi vispār saņemtu vīzu. Vai jūs varētu to komentēt nedaudz? Paldies. Morvai kundzei vārds. Paldies, priekšsēdātāji. Man ir konkrēts jautājums. Vai būtu iespējams izveidot kopīgu komiteju, lai izvērtētu cilvēktiesību pārkāpums, kas notika ASV un tāpat arī Eiropas Savienībā, uh, tā vārdā, lai cīnītos pret terorismu. Un kāds varētu būt jūsu uh, ziņojums, signāls? Uh, mūsu valstu vadītājiem. Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka Eiropas, manā valstī, Eiropas Savienības dalību valstī, ir 16 politiskie ieslodzītie, kuri šobrīd atrodas cietumā. Viņi pārstāv valdības opozīciju, un šāda situācija turpinās nu jau pusgadu. Viņi ir aizturēti, tāpēc, ka viņi ir apvainoti terorismā. Tas ir tipisks gadījums, kad ir pārkāpti cilvēku tiesību, uh, cilvēku tiesības. Šie cilvēki nav teroristi. Viņi vienkārši ir pauduši savu nostāju pret netaisnību, kas notiek manā valstī un tāpat arī citur pasaulē, bet es domāju, ka nevainības prezumcija šajā gadījumā ir smagi pārkāpta. Uh, 30, 40 eh, īpašo spēku policistu ir eh, pārmeklējuši šo cilvēku mājas eh, bez jebkādu liecinieku pieaicināšanas, bez kādām līgā, juridiskām garantijām. Šiem cilvēkiem nav nekādas cilvēku un aizturēto tiesības. Un es domāju, ka arī jums vajadzētu likt spiedienu uz mūsu valdību, lai postkomunistiskās valstis uh, nerādītu ar pirkstu uz ASV un vainot to kaut kādos pārkāpumos. Tātad, ja ASV var izmantot terorismu kā aizklāja pārkāpumu veikšanai, kāpēc mēs to nevaram darīt savu politisko mērķu vārdā? ASV pilsoņi kādreiz bija ļoti lepni par to, ka viņu valsts ir brīva un tajā tiek ievērotas cilvēktiesības. Es domāju, ka viņiem tagad vajadzētu likt spiedienu uz uh, šādu cilvēku tiesību brīvību un tiesību pārkāpšanu Eiropas Savienībā. Un Elka Drau kungam vārds. Mevrau, welcome into European. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks jūs redzēt uh, šeit parlamentā. Es strādāju transporta komitejā un man ir divi jautājumi saistībā ar transportu. Pirmām kārtām. Vai mēs cenšamies uh, pāriet uz uh, tādu vienas aģentūras principu, lai avio pasažieri tiktu pārbaudīti tikai vienu reizi, vienā punktā, tad, kad viņi sasniedz savu tranzīta uh, punktu. Tātad, lai viņiem nebūtu tālāk, vairāk tālāks pārbaudas. Protams, ka tur būtu vajadzīgi ļoti daudz novīgums starp Eiropas Savienību un ASV, ja mēs gribētu iziet uz šādu kopīgu stratēģiju lidostu drošībai, ja mēs gribētu tādu kopīgu pieeju un saskaņotību arī attiecībā uz tādām lietām kā šķidrumu transportēšana un tā tālāk. Vai jūs arī gribētu, lai tiktu veidots eh, šāds vienas eh, pieturas aģentūras princips eh, avioceļotājiem? Un otrs jautājums par preču transportu. Kā jūs zinat, ir pieņemts likums, kas nosaka, ka visas kravas, kas ienāk ASV ostās, ir simtprocentīgi jāpārbauda. Un tas vienkārši nav iespējams, tas maksā ārkārtīgi daudz un pasākums nav īpaši efektīvs. Kāda ir jūsu pozīcija? Vai jūs domājat, ka šo sistēmu varētu padarīt elastīgāku tā, lai tirzniecības ar PSV un Eiropas Savienību netikt apdraudēta? Un lai mums nevajadzētu veikt uh, ekvivalents pasākums arī attiecībā uz ASV kravām, kas ierodas Eiropas Savienībā? Chairman, I applied, I applied so to speak questions. at the very beginning. I'm sorry. Uh, vairāk jautājumiem acīm redzot netiek dots laiks. Vārds uh, sekretārs kundzei. Uh, well, I'm, I'm willing to, uh, well, let us, let us go through. Labi, es centīšos atbildēt, cik vien labi es varu uz šiem jautājumiem, mēģināšu izdarīt tādu kā kopsavilkumu. Jautājumi atkal ir ļoti būtiski. Runājot par attiecībām. Runājot par šo vīzu, bezvīzu programmu, iebraukšanas un izbraukšanas komponentiem, es saprotu, kā tas ietekmē mūsu attiecības ar Eiropas Savienību un ja būtu iespējams pārskatīt šo pasažieru datu reģistru, man liekas, ka šāds pārskats jau tika paredzēts pagājušā gadā. Un uh, lai kādu iemeslu dēļ tas nenotika. Tātad tas netika veikts. Uh, tomēr man ir uh, prieks piekrist šādai kopīgai pasažieru datu reģistra pārskatīšanai, un es uh, labprāt arī brauktu prom jau ierakstot savā dienas grāmatā datumu šim pārskatam, ja mēs par to varētu vienoties. Es domāju, ka par šo pasažieru datu reģistru ir jādomā, un ja cilvēki ir redzējis, kā šis reģistrs tiek izmantots, kādas ir, kāda ir šies, šīs izmantošanas ierobežojumi, uh, ja tiktu mazinātu viņu, eh, viņu bāžas, tad, eh, jā, visā šai sakarībā es gribētu teikt, ka būtu labi, ja mēs izlemtu konkrēti par šo pārskatīšanas datumu. Tālāk. Uh, par Strasas kungu teikto par eh, to, ka Obamas administrācija ir mainīsies, ka tā ir atšķirīga no iepriekšējās ASV administrācijas. Gribētu norādīt, ka prezidents Obama ir eh, ļoti, ļoti skaidri darbojies eh, starptautiskajā plāksnē, viņš saprot, kāda ir um, ASV globālā loma un loma pasaulē. Bet, protams, runājot par pamatprincipiem, mums ir kopīgi jāplūko šie jautājumi. Daži jautājumi, teiksim, datuma nospraušana ir vieglāk, un citi jautājumi ir sarežģītāk, tāpēc mums darbs ir jāturpina. Es gribētu uzsvērt to, cik uh, svarīga ir SWIFT sistēma un uh, iespējas uh, izsekot terorismu finansējumam. Bet, kā jau es teicu, šis SWIFT jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs uh, ticam arī starptautisku mērogu pasākumiem drošības uh, nodrošināšanai. Nākamais jautājums par Guantanamo līdz iestādes uh, slēgšanu. Nolemtais paliek spēkā, mēs joprojām turpinam darbu. Mums šķiet, ka Guantanamo nometne ir jāslēdz, tāpēc, ka zināmā mērā tā notika kā tāda kā pieredzes apmaiņas uh, vieta. Un mēs esam veduši sarunas par šo ieslodzīto izvietošanu. Dažus no tiem noteikti nāksies uh, tiem būs jāstājas tiesas priekšā ASV. Albrecht kungs uzdeva ļoti interesantu jautājumu par to, ka mums ir jādomā par savām pilsoniskajām brīvībām, un es te pilnīgi piekrītu. Nedomāju, ka mēs visu esam izdarījuši. Mums jāraugās, kā lai nodrošina drošību līdzsvarotā veidā, samazinot riskus, bet tāpat laikā arī respektējot katra indivīda pilsoniskās brīvības. Šīs jautājums ir ārkārtīgi svarīgs Amerikas Savienotajām valstīm, tāpat arī jums visiem. Vairāk no jums runāja par neefektīvu pasākumu atcelšanu uzdeva jautājums par to, vai zinām pasākumi ir nepieciešami. Domāju, ka mēs nedaram kaut ko tāpēc, lai izveidot kādu neefektīvu pasākumu. Bet ir ārkārtīgi grūti izmērīt, noteikt, cik lielā mērā pasākums ir negatīvs, un es domāju, ar šādu raksturu problēmām mēs turpināsim saskarties. Mēs nevaram prognozēt ka, piemēram, kāds veiktais pasākums, piemēram, uzliekot kādas prasības ceļotājiem lidostās, ka tas kaut ko reāli dos, lai kaut ko novērstu. Tā tad šī izvērtēšana vai izvērtēšanas grūtums ir jāņem vērā. Tālāk runājot par šo uh, novirzīto lidmašīnu avioreisu, Varu tikai teikt, ka mēs e, neatkarīgi esam izvērtējuši šīs novirzīšanas iemeslus un uh, uzskatām, ka tā tika veikta atbilstoši un pamatoti. E, runājot par bezvīzu uh, režīmu starp uh, ar dažādām Eiropas Savienības valstīm, Man liekas, ka pagājušo gadu mēs noteicām bezvīzu režīmu vēl ar septiņām papildus Eiropas Savienības valstīm, bet atbilstoši uh, spēkā esošiem likumiem mēs šobrīd nevaram šo režīmu attiecināt uz Eiropas Savienību kopumā, bet mums tomēr jāizvērtē katra valsts un jānoslēdz šis līgums atsevišķi. Runājot par pasažieru datu reģistru izmantošanu un uh, par uh, sarunām Te tika izteikts, ka dati tiek izmantoti neatbilstošiem uh, mērķiem. Atbilstoši nolīgumam datus var izmantot tikai, lai cīnītos pret terorismu vai smagiem starptautiskiem noziegumiem. Un tie ir vienīgie mērķi, kam šos datus var izmantot. Un šis nolīgums ļoti skaidri limitē mūsu datu izmantošanas iespējas. Kā jau es agrāk norādīju, pasažieru datu reģistra pārskatīšana ir uzdevums, kas mums kopīgi būtu jāveic, un mēs no savas puses esam gatavi to darīt. Tik uzdots jautājums. Tas, man liekas, bija Sinklēra kungs. Sinklērs kundzes atvainojos, jūs teicāt par braukšanu uz uh, ASV. Es nedomāju, ka jūs paredzējums uh, īstenosies tālāk par vīzu režīmu, par to, ka tas ir pārāk dārgs un darbietilpīgs. Vīzas neizsniedz mūsu valsts departaments, bet, protams, mēs gribam, lai notiktu ceļošana, aktīva plūsma. Mēs gribam, lai daudz cilvēku brauktu uz ASV un gūtu kārs personīgu pieredzi. Tā kā jūs, piemēram, bijāt Čikāgā, tas, man liekas, arī uh, palīdz likvidēt mītus, kas cilvēkiem varētu būt par to, kā, kā tas viss ir ASV. Katrā ziņā mēs centīsimies nodot šo informāciju mūsu valsts departamentam. Tālāk par šo vienas pieturas aģentūras principu avio pasažieriem. Domāju, ka tā ir ārkārtīgi interesanta doma. Varbūt tas ir vairāk tādas vēlmes vai cerības līmenī, um, bet katrā ziņā doma ir ļoti interesanta, vērtīga, šādā veidā veicināt pasažieru plūsmu un ceļošanu. Un, protams, ka nepieciešams tādā gadījumā nepieciešamais līdzsvars. Katrā ziņā es šo komentāru pieņemu un pārdomāšu. Tālāk par simtprocentīgu kravas uh, pārbaudīšanu es jums piekrītu. Tas, manuprāt, dod mazu pievienoto vērtību drošības eh, panākšanā. Un eh, es pati arī kongresā esmu bijusi uzklausīšanā, kur šis jautājums tika izskatīts, un mēs esam veikuši sagatavošanās darbu, lai pārskatītu šo jautājumu, un es domāju, ka mums vajadzētu vērst uzmanīgi tik tiešām uz risku un tām jomām, kur mēs varam minimizēt risku jo jāsaprot, ka mēs nekad nedzīvosim kaut kādā stikla lodē, kas ir pilnīgi no riska brīva. Tātad mums risku vajag pēc iespējas samazināt, bet, protams, proporcionālā līdzsvarotā veidā, un tas attiecas uz daudziem pasākumiem, kas šeit tiks minēti, un arī uz šo kravas pārbaudīšanu. Paldies, Napoltāno kundze, par jūsu sniegto ievadu un par atbildēm uz jautājumiem. Jūs esat ieradusies ļoti svarīgā nedēļā Eiropas parlamentā, jo šonadēļ tika eh, ratificēts Lisabonas līgums un tas stāsies spēkā šī gada 1. decembrī, kas nozīmē, ka mainīsies Eiropas eh, struktūra kompetences un eh, palielināsies Eiropas parlamenta pilnvars tieši ārlietās un Uh, sadarbība ar ASV mums ir ļoti svarīgs jautājums un ir ārkārtīgi labi, kā es teicu, laika ziņā, ka jūs tieši šonedēļ esat uh, šeit parlamentā. Un mēs pilnībā piekrītam, ka mums vienmēr ir jāatrod pareizais līdzsvars starp uh, drošību un personīgo brīvību. Viedokļi vienmēr var būt atšķirīgi starp jums un mums, bet arī mūsu paša vidū, kā jūs redzējāt. Tāpat arī kā kongresā jums ir viedokļu atšķirības. Un tieši tāpēc ir visādā ziņā jārod pareizais līdzsvars un jāpanāk tas, lai brīvības ienaidnieki nevarētu dzīvot un, un izbaudīt to, ka mēs pārāk tālu ejam drošības eh, pasākumu jomā. Mums ir nepieciešams rast eh, pareizo īsto līmeni. Es pirms pāris gadiem biju Guantanamo eh, līča aizturēšanas iestādē, un es zinu, par ko es runāju. Bet, protams, ir jāaplūko arī ekonomiskā puse. Paldies par šo jautājumu par kravas eh, pārbaudīšanu. Tātad arī ekonomiskā ziņā pasākumiem jābūt eh, proporcionāliem. Eh, drošības pasākumi nedrīkst graujošā veidā ietekmēt tirzniecību un darba vietas. Tāpat arī Lisabonas līgums. Tā stāšanās spēkā, manuprāt, ir ļoti svarīgs faktors un būtu svarīgi, lai ASV uztvērtu Eiropas Savienību kā vienu kopīgu struktūru. Un bezvīzu eh, ziņā gribu norādīt, ka Obamas eh, režīma ietvaros mēs jau redzam zināmas izmaiņas, ka mēs, tikam, uz, ka mēs šobrīd vairāk tiekam uzskatīts kā, kā viena kopīga struktūra. Jo pretējā gadījumā mēs nevaram panākt nekādu virzību uz priekšu. It's gone problems... Katrā ziņā uh, problēmas rāda ne tikai uh, ASV administrācija, bet, kā jūs teicāt, ir ļoti liela viedokļa dažādība arī uh, ASV kongresā, un tas ir uh, vēl viens atkal uzdevums un sadarbības virziens no mūsu puses. Uh, Tātad izvērst šo sadarbību ar kongresu un šajā līmenī izvērst debatas, uh, kas varētu būt noderīga arī ASV administrācijai, lai mēs visi gal galā nonāktu pie, eh, vienī, pie līdzīgiem viedokļiem. Šeit tik uzdot jautājumu par bezvīzu režīmu un eh, datu aizsardzību. Varbūt būtu labi, ja šie jautājumi tika pārskatīti. Būtu ļoti labi, ja Eiropas parlamenta eh, komiteju referenti uh, un attiecīgās personas ASV senātā un kongresā vairāk kontaktētos un koordinētu jautājums, lai mums būtu līdzsvarotāk tiesību akti gan tiesību, gan ekonomiskā jomā, jo mūsu darbs ir kopīgs. Paldies, drošības sekretārs kundze, paldies par jūsu vizīti parlamentā. Aplausos.